Paldies, Nikolsona kungs. Viena minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu Francijai paustajai līdzjūtībai šorīt. Uh, nesenākā notikuma attīstība uh, noveda mūs pie pagājušās nedēļas rezultāta. Šis uh, piešķirtais pagarinājums ļaus mums risināt patiesās problēmas. Un, Barņēra kungs, es vēl joprojām uzskatu, ka patiesā problēma ir pagaidu risinājums, tā saucamais backstop. Un kamēr netiks rasts risinājums tam, tad sarunas turpināsies. Jāsaka, ka pagarinājums līdz oktobrim, uh, manuprāt, nenozīmē, ka izdosies panākt jaunu vienošanos. Mums būs jauns parlaments, jauna komisija, uh, Un uh, uh, problēmas risināšana sāksies no jauna. Vai nu jūs piedalāties vai nepiedalāties kādā klubā, tāda vienmēr ir bijusi mana nostāja. Nevar piedalīties tikai pa pusēji. Un priekšsēdētāja kundzes gribētu teikt, ka šī pilnīgi noteikti ir mana pēdējā uzstāšanās šajā parlamentā pēc 30 gadiem. Gribu izmantot šo iespēju pateikt, ka man bijis patiesas gods pārstāvēt Ziemeļīrijas cilvēkus Eiropas parlamentā pēdējo 30 gadu laikā. Esam piedzīvojuši daudz laba, piedzīvojuši daudz skumju brīžu, piemēram, terorista uzbrukumus Eiropā bet mēs to visu pārvarējam. Tas bija Žaks Delors, kas uh, iestājās par Ziemeļīriju, uh, kad 1994. gadā tika strādāts pie miera procesa. Žaks Delors jautāja Ziemeļīrijai, kā Eiropa var jums palīdzēt. Un uh, šī Eiropas Savienības sniegtā palīdzība palīdzēja nonākt pie risinājuma Ziemeļīrijā. Es ceru, ka man ir izdevies uh, atstāt savu mantojumu. Es ceru, ka esmu labi pārstāvējis savus vēlotājus, savus cilvēkus, jo Ziemeļīrijas cilvēki ir labi cilvēki un lēpni cilvēki. Paldies! Much, Paldies, Nikolsona kungs. Un tā kā strādāju ar jums lauksaimniecības komitejā, var teikt, ka esat vienmēr bijis ļoti konstruktīvs, vienmēr esat iestājies par saviem vēlētājiem, vēlam veiksmi nākotnē. Mēs ja domājam, ka jūsu iepriekšējā runa bija pēdējā, bet jums šodien vēl viena iespēja. Paldies Nikolson kungam. Es atvainojos, protams, tiem, kas sako līdz ievērojamam laikam. Mēs pārkāpjam to. Andersons kundze. Nekas nav mainījies. Londona neko nemaina. Dublina turpina aizmirst savus ziemeļus. Uh, un situācija nemainās. Uh, paredzētais Brexit saskaņā ar vienošanos uh, ierobežo cilvēku tiesības, tā skaitā arī cilvēku tiesības vēlēt. Uh, Eh, tagad mēs atkal esam nonākuši pie vēlēšanām, ko neviens īsti nevēlējās. Es domāju, tagad ir jāsūta skaidrs vēstījums Londonai, Briselei un Dublinai, ka ir jāizbeidz šis Brexita haoss, ir jāizbeidz politiskais vandālisms. Uh, un piedalīšanās vēlēšanās, Eiropas parlamenta vēlēšanās Zieļīrijai nozīmē iespēju piedalīties demokrātijā. Tas ļaus Ziemeļīriju atgriezt Eiropas Savienības lokā, kas ir vienīgais loģiskais un saprātīgais solis. Paldies! Es atvainojos, ir zilās kartītes jautājums. Kelī kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Andersons kundze, vai jūs to pieņemsiet? Jā. Kelī kungs. Es parasti neoponēju kolēģiem, šī ir tikai mana otrā zilā kartīte desmit gadu laikā parlamentā, bet uh, dzirdēju, kad Andersons kun teica, ka Dublina ir aizmirsusi īrijas ziemeļus. Jūs zināt, ka īrijas valdība ir darījusi visu iespējamo, lai to novērstu. Jautājums. Uh, gribēju uzdot Andersons kundzei, kādēļ viņai šāda pieeja. Eh, es ceru, ka jums nav iebildumu pret uh, to, ka arī es ieņemu šo amatu. Mēs pavisam eh, skaidri esam izteikušies par Dublinas valdību. Īrijas valdība ir viena no retajām uh, valdībām, kas uh, ierobežo savu vēlētāju tiesības piedarīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, ja viņi nedzīvo īrijā. Jūs šon ļoti labi zināt, kāda ir situācija. Ziemeļīrijā manas uh, mātes paudze bieži vien bija spiesta ceļot, lai varētu nu, piedalīties vēlēšanās. Mandersonas kundze tiek pārtraukta. Smita kungs, viena minūte jums. Uh, Priekšsēdētājiem, paldies. Esmu Skotu un apvienotās karalistes uh, pārstāvis. Uh, un esmu pateicīgs Eiropas, Eiropa padomē un Tuska kungam piešķirto pagarinājumu un pārfrāzējot Džonu Lenonu, var teikt, ka jūs esat sapņotājs, bet jūs noteikti neesat vienīgais. Sapņotājs Skotijā Tāpat kā daudzi citi apvienotās karalistes iedzīvotāji zina, ka vislabākais risinājums būbūtu, ja Brexits nenotiktu. Uh, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Manas partītāji gatavojas un uh, esam uh, mācījušies no Brexita pieredzes. Vēl joprojām saskaramies ar dezinformāciju, ar populismu pieaugumu. Tas ir apdraudējums mums visiem. Uh, Es gribētu aicināt jūs nosūtīt starptautiskos novērotājus, lai viņi pārliecinātos, ka vēlēšanas notiek atbilstoši. Es mūsu pašu novērotājiem neusticos. Uh, Ir iepriekš bijuši vairāki pārkāpumi un ir ļoti iespējams, ka šis scenārijs atkārtosies. Šīs, pār, šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas, tās ir izšķirošas. Jūs varat rēķināties ar Skotiju un es ceru, ka mēs varēsim rēķināties arī ar jums. Gerlingas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlējos teikt paldies visiem šajā parlamentā par patie, patību un par izrādīto valstiskumu, gribu teikt paldies Tuska kungam. Varu teikt, ka esmu saņēmusi ļoti daudz vēstules, ēpastus, uh, izziņas, kas ir lūguši man paspiest jums roku un pateikt paldies par uh, paveikto apvienotās karalistes labā. Jūs uh, pieņēmāt atbildīgu lēmumu, un tas asi kontrastē uh, apvienotās karalistes politiķu darbībai, jo īpaši konservatīvajiem, kas ir uh, melojuši un krāpušies. Un, uh, jāsaka, ka Barnjē, Taska un Junkera, politi, uh, Junkera kungu uh, paveiktais darbs ir uh, novedis pie tā, ka mums tagad būs iespēja atkal piedalīties vēlēšanās 23. maijā. Mēs varēsim turpināt cīnīties par savu Eiropas Savienības dalību. Mēs esam gatavi li likt savu valsti pirms savas partijas. Un Es domāju, ka vēlēšanas parādīs, ka ir īstais laiks noturēt jaunu referendumu, kas varētu notikt septembrī, un es ļoti ceru, ka līdz 21. oktobrī būs skaidrs, ka mēs paliksim Eiropas Savienībā. Dānsa kungs. Paldies. Es katrā ziņā vēlos pirmkārt izteikt visdziļāko līdzjūtību Parīzē un arī uzteikt ugunsdzēsēju drosmi. Mēs kopīgi atkal no jauna atjaunosim katedrāli. Brexits ir reāls process, un tie, kas to noliedz, noliedz faktu, ka mēs jau esam izskatījuši visus variantus, un neviens nedarbojas. Daudz vienkāršāk, protams, šobrīd vienkārši ir pateikt, nu, jūs mūs nodevāt. Bet tiesa ir fakts ir, ka Brexits ir neiespējami, vienkārši neiespējamais uzdevums. Šobrīd ir skaidra izvēle starp tiem, kas saka nodevība, un tiem, kas saka iespēja. Un mēs esam gatavi strādāt kopā ar saviem kolēģiem un veidot labāku Eiropu. Tieši tas ir mūsu kopējais uzdevums - veidot mūsu nākotni. Un mēs esam gatavi uzņemties savu uzdevumu lomu. You, Henkel, Paldies, Henkel, mums tālāk. Lūdzu. Es savukārt mēģināju arī, arī mm, atceros, kā izdomāju velospēdu caur Luksemburgu un nonāku līdz Parīzē. Un redzēju šo slaveno katedrālu, kas vakarien nodega. Vakarien skatot televīziju, es tiešām, mans asaras bija pilns, acis bija pilns asarām. Tuskungs, jūs teicāt un atgādināt, ka Gdanska arī tika sagrautā un tika atjaunotā. Un es arī vēlētos pieminēt Dresdenes, Fraunkeha um, arī Svētās Dilmāts katedrāli. Un tāpat arī skatot Britu arī atjaunoto um, arhitektūras pieminekļus, es tiešām arī vēlos iedrošināt, ka tas izdosies Parīzē. Un mums savukārt kā deputātiem būs arī kopējs uzdevums šo katedrāli garīgi atjaunot Eiropā. Šobrīd mēs esam 28 valstis. Un jūs sacījāt, ka atbild šobrīd un izšķirošais gājiens ir jāizspēr pašai Londonai. Bet jūs reizē arī sakāt, ka jūs gaidat pareizo atbildi no Londonas. Ir jābūt pārliecībai, ka arī Briti būs mūsu um, Eiropas Savienības un šeit arī šīs garīgās katedrālas atjaunošanas darbā un arī, arī lai kādā formā tomēr Briti piedalītos Eiropas Savienības darbā. Paldies, tālāk Hubnēvs kundze. Priekšsēdētāji, kolēģi, mēs redzam, bija sarežģīti panākt šo jauno termiņu Brexit procesā. Tagad Britiem pašiem jāizmanto šis papildu laiks, lai panāktu konstruktīvu risinājumu. Parāžkungs, mēs nerēķināmies ar jums savukārt. Diemžēl pēdējās nedēļas laikā. Mēs esam dzirdējuši daudz komentārus, daudz tvītus no britu politiķiem, kas iestājas pret Eiropu un kas arī plāno sabotēt, uh, tad bloķēt mūsu darbu turpmāko mēnešu laikā. Mēs to nepieļausim. Mēs aizsargāsim Eiropas Savienību un tās iedzīvotājus. Un mēs turpināsim nodrošināt stabilitāti Eiropā arī par spīti šim ļoti absurdām un skumjām Brexit procesam. Diemžēl es neredzu, ka Britu parlamentā rastos kādas cerības par starppartiju vienošanos. Mēs redzam, reālās problēmas nav šis backstop variants, bet gan nākotnes risinājumi. Bet nākotnē negaida, nākotnē jau iestājas, un tādēļ eh, Britiem ir jāsaka, jāpasaka, ko īsti viņi vēlas. Paldies, tālāk ielīgums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, arī no manas puses, un īru valdības līdzjūtība Notre Dame zaudējuma dienā. Mēs redzam, Brexit situācijā ir ar vienu lielu neskaidrību, un cilvēki jau šobrīd cieš. Un tas skar arī mana valsts. Tas skar visciešākā veidā uzņēmējdarbību, lauksaimniekus, kas jau šobrīd ir zaudējumi. Viņiem ir 100 vai 200 eiro par katru lopu uh, tieši Brexit procesa rezultātā. Un, uh, mēs vēl nevaram zināt, kas mūs vēl sagaida. Labi, šobrīd pieņems lēmums atlikt Brexitu, bet uh, ir jāvirzās tomēr skaidrību, noteiktību. Arī mani vēlētāji eh, varēja sākotnēji sūtīt 4, 5 pastāvus, tagad būs tikai 4. Nu, te nevar savukārt um, vainot Brits, jo es savukārt teicu, ka uh, Mm, nevaram piesavināties kādu no tām vietām, kuras eh, atbrīvos Briti, ka tas nebūtu pareizi. To es savukārt ierosināju, un tādēļ mēs nevaram viņus vainot. Bet, nu labi, tas viss ir pagātnē, un tiešām Brexits. Ja nebūs šis lēmums pieņemts šodien, es ļoti ceru, ka tomēr tas viss visļaukā laikā tiks izdarīts. Labi, tālāk brīvais mikrofons. Anžēla kungs. priekšsēdētāji, vēlos norādīt, ka ar gandarījumu skatos uz Eiropas padomus pieņemtiem lēmumiem, kas izrādīja elastību attiecībās ar apvienoto karalisti. Mm, man ir tiešām prieks par to. Man ir prieks tā dzirdēt, ka apvienotā karaliste ir gatava organizēt uh, Eiropas parlamenta vēlēšanas un līdz ar to arī iespējams atrisinās um, Brexit jautājumu, uzticot to kā tautas balsojumu. Bet ar vienu ir daudz neskaidrību. Uzņēmējiem, mm, valstu attiecībām un tādēļ es vēršos pie Eiropas komisijas un dalībvalstu valdībām un aicinu jūs darīt visu, kas jūsu spēkos, lai ieviestu skaidrību. Cilvēki, kas šobrīd tieši cieši no šīs neskaidrības, ko rada Britu parlaments ar saviem lēmumiem. Paldies, Tālāk, Gomeškundze! Mūs šobrīd viss uh, pārņem sāpes un ciešanas par traģisko atgadījumu Parīzē. Tas ir tiešām viss uh, cilvēks sāp šobrīd. Un mums ir jāceļ no jauna šī katedrāle. Man eh, ir jāatzīst, ka ir nožēla par to, ka ar vienu tomēr padomus secinājums neparādījās nekur aicinājums organizēt otro referendumu. Tas ir veids, kā varētu atrisināt šo jautājumu. Bet es baidos, ka tomēr vadošā noskaņa ir, ka Britiem ir jāiet. Un šis ir īstais vēstījums. Tas ir vēstījums Britiem, Britu partijām, Mums tomēr ir, ir jāspēj risināt tos iemeslus, kas ir atsvešinājušas Eiropas iedzīvotājus no Eiropas Savienības. Mums tiešām ir jāreformē Eiropas Savienība. Tālāk, Bransons. Paldies priekšsēdētāji. Svētdien es devos uz Londonu kopā ar Galīsijas iedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo apvienotā karalistē un izjūt nedrošību. Viņi vēlas skaidrību par to, kas notiks ar viņu dzīvēm, pakalpojumiem, vai viņi varēs saņemt zāles. Viņi dzīvo Eiropas, pierošana, viņi dzīvo apvienotā karalistē, bet vai viņi varēs palikt tur un arī būs Eiropieši? Junkerkungs, Tuskungs, es vēlos arī ar jums runāt par zivsaimniecības politiku. Šī elastība, par ko runājāt šodien, mums vienlaikus arī uzliek mm, nodrošināt uh, pienākumu nodrošināt skaidrību gan lauksamniekiem, gan zivsamniekiem. Paldies! Tālāk, uh, Lapis Agvilā. Priekšsēdētāji Junker, Eiropā ir jāvirzās tālāk. Mums arī jāspēj koncentrēties uz saviem uzdevumiem. Un šajā gadījumā es vēlos katrā ziņā arī piekrist tiem viedokļiem, kas arī izteica līdzjūtību traģiskajiem notikumiem. Maijā būs šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas, bet pēc tam, ja tiešām būs arī uh, neskaidrību savukārt, kā tad darbosies pats Eiropas parlaments. Un kas notiks un kā rēģēsim uz šo visu situāciju? Pirmkārt, šobrīd Britu parlamenta ir pilnīgs klusums. Viņi nesko nes nespēja piedāvāt. Te ir arī pārstāvji, kas jau 200 gadus ir strādājuši Eiropas parlamentā un lai graudu tieši Eiropu. Un izdarījuši šo krīzi. Un viņi tā atkal ieradīsies. Nu, tā ir tiešām demagoģija, kas turpinās. Te nav runa tikai par apvienoto karalisti, bet par visu Eiropas Savienību. Ir pati pēdējā brīdis, lai kaut ko darītu. Eiropas Savienība dzimā uz otrā pasaules kara šausmu fona, un mēs sekojam sapnēm un spējam panākt to, ko esam panākuši šodien. Un tādēļ es arī piekrītu priekšsēdētājiem Tuskam, ka ir nepieciešami sapņotāji. Um, Lorenz savukārt norādīja, ka katrs cilvēks par kaut ko sapņo. Ir daži, kas sapņo tikai naktīs, un dienā pamodušies redz, ka viss tas bija tikai tukšs iedoms, bet tie, kas sapņo ar atvērtām acīm, ir bīstami, jo viņi dara visu, lai šos sapņus īstenot. Ir vēl stunda un maz ir laika, un tas ir Lorenzs Zejons. Bet arī tagad jums priekšstādētos, ka ir jāziņo, jās, jāspēj savus sapņus īstenot. Mēs vēlamies palikt, un mēs paliksim. Mr. Hokmark. Hokmark kungs. Priekšstādātāji. Viss šīs debats atklāja vienu konkrētu lietu. Eiropas vienotības spēku. Vestminsteras problēmas radām tieši mūsu Nu, fakts, ka mūsu piedarība Eiropas Savienībai rada šo spēku kā vienotu sabiedrību, un mūs nevar salauzt. Nu, jāatzīst, ka Parāškungs, protams, ir jā, nu, tāds jautrs, dīvains cilvēks, bet nopietni viņš neko nav devis Eiropai, Eiropas drošībai, ekonomikas izaugsmē, atvērtajai ekonomikai. Jūs vienkārši spējat visu uzautrināt un neviens īsti no jums vairs nebaidās. Jūs it kā mēģināt mūs iebaidīt, ka jūs un jums līdzīgi domājuši atgriezīsies. Nu, tas neko mums faktiski nenodara. Mēs dzirdam to, ko jūs sakāt. Tas, tas izklausās diezgan uzjautrinoši, bet tam nav nekāda satura, ne jēgas. Jums nav nekāda piedāvājuma Eiropas iedzīvotājiem. Es tomēr ļoti ceru, ka apvienotā karaliste vēl paliks Eiropas Savienībā. Paldies! Labi, līdz to izsmēlām brīvā mikrofona sadaļu. Un tagad priekšsādātājs Junkers. Paldies, priekšsādātāji domā, <clears throat> dāmas un kungi. Es lūdzu vārdu, lai vēlētos pateikties pirmkārt visiem deputātiem par kopīgo darbu Strasbūrā un Droši vien mēs tiksimies arī jau jaunā sasaukuma sākumā, bet īpaši arī teikšu, ka man daži pietrūks, un tas viens no viņiem ir Almāns Broks. Jau 44 gadus esam sadarbības, sarbojušies politikā. Mēs esam strīdējušies, dažkārt smējušies, dažkārt ir raudājuši. Tas bija ļoti skaisti. Paldies tev! Thank you, President Juncker. Paldies priekšsēdētājiem Junkeram. Tālāk priekšsēdētājs Dosks. Paldies, tikai viens komentārs. Nu, lūk, turpmāko nedēļu laikā ir um, uh, uzņem, uzbandojušas lielas emocijas jautājums par Britu līdzdalību Eiropas parlamentu vēlēšanās. Es tikai vēlos atgādināt, ka apvienotai karalistē ir tā ir tiesības un arī pienākums piedalīties un organizēt šīs vēlēšanas. Jo līdz tam brīdim, kamēr vien viņi ir Eiropas Savienības dalībvalsts, viņiem tas ir jādara. Par to vispār nav jautājumu. Tāpat arī noraidu iespēju, ka kāda valsts ja ir un doties kaut kādā otrās kategorijas dalībvalsts statusā. Mums var būt savas emocijas, savu pārliecību, bet ir tiesiskais ietvers, kas ir jārespektē. Verhofstadt kungs ļoti enerģiski piedošana, Ferhofstad kunga komentārs izpelnījās Farāža kunga aktīvu atbalstu. Varbūt es aicinātu Verhofstad kungu uzmanīgāk izvēlēt vārdus un argumentus. Paldies, kolēģi! Līdz to esam izskatījuši šo jautājumu. Thank you, colleagues. You can continue the conversation outside the chamber. Kolēģi, lūdzu jūs sarunas ārpus uh, sanāksmes telpas. Mums jāskat tālāk nākošais jautājums. Un arī apriekš šeit redzu komisāri Tisenu. Un vēlīgs arī saku uz redzēšanos uh, uh, priekšsēdēm Junkeram. Lūdzu, vai jūs varētu savas, mazās, savas sarunas tomēr organizēt ārpus? parlamentā sesijas zāles. Labi, man neiznāk saukt jūs pie kārtības, labi, tad um, minūtes pārtraukums. thank you colleagues i really will have to ask you to leave the chamber those who are not involved in the next debate please. lūdzu kolēģi ja jūs nepiedalāties turpmākās debatēs lūdzu tad jūs sarunas ārpusē mums ir jāsāk skatīt nākošais jautājums. So, please, the next item on our agenda is the report by Mr. Calvet Chambon. Nākamais jautājums ir um, Kalveina Šambokunga sagatavotais ziņojums par pārredzamiem paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā. Un došu vārdu referentam. Lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Cienītā komisāra kundze. Godātie kolēģi. 南神攻擊。Es šobrīd jāatzīst pārstāvu veselu komandu. Ne tikai es, gan, bet veselu komandu mēs strādājam pie šī jautājuma. Un es vēlos viņiem visiem pateikties par sadarbību daudz mēnešu garumā, par to, ka mēs spējām arī strādāt aktīvi un vienoties par tādu turpmāko virzību kas jau at, m, mm, atspoguļo jaunākās realitātes un groza direktīvu, kas bija iepriekš pieņemta pirms 28 gadiem. Un ar jauno priekšlikumu mēs panākam būtiskas izmaiņas. Pirmkārt, vēlos iezīmēt politisko fonu. Un kādēļ tā ir tik ļoti nozīmīga? Šī direktīva skaidri iezīmē sociālā pīlāra attīstību. Mm, jau bija Göteborgas samits, kurā skaidri tika pieteikts sociālais pīlārs un tā tālāk virzība. Un tas, var teikt, ir tikai pirmais tāds nozīmīgais solis, lai praktiski īstenot tās tiesības, kas ir skaidri iezīmētas Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Un tas ir attiecināms uz absolūti visiem darbņēmējiem un līdz to arī Eiropas iedzīvotājiem. Jo Eiropas iedzīvotāji katrs savā dzīves posmā ir darbinieki. Vai nu viņi tikai vēl mācās un plāno uzsākt, vai jau tagad strādā, vai arī atskatās savu darbu pieredzi. Un arī viņi piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tādēļ, kādēļ tik ļoti nozīmīgi pieņemt šī mm, ziņojumu un direktīvu par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā. Tādēļ, ka tas ieskar pilnīgi visus. Šī direktīva nosaka tikai minimālos nosacījumus, minimālās tiesības visiem Eiropas darba ņēmējiem. Tad mēs runājam tikai par pašu minimumu, kas arī nenosaka tālākus darba likumus vai metodi, uh, kā to piemērot. Tā kā tā ir direktīva, tad tālākais būs dalībvalstu ziņā. Šajā ziņā nekādā veidā netiek pārkāpts subsidiaritātes princips. Tad direktīva nosaka minimālās tiesības, lai mēs vispār varētu turpināt šīs sarunas par sociālo Eiropu. Esmu pārliecināts, ka noteikti esat jau izlasījuši rūpīgi sagatavoto ziņojumu, un es arī daudz nekavēšos pie saturiskiem jautājumiem. Vienkārši vēlos nozīmēt, ka tie ir būtiskas, būtiskas izmaiņas un uzlabojums salīdzinājumā ar 91. gada direktīvu. Lai, piemēram, arī pārbaudas laiks netiktu ļaunprātīgi izmantots, Tāpat arī ir parādā iekļauts citas svarīgas idejas, arī ļaujot koncentrēties uz jauna veida līgumiem, darba līgumiem, kas parādās caur dažādām platformām, aģentūrām, kas ir nepastāvīgais darba formas. Šobrīd ar vien vairāk tieši attīstās šīs netradicionālā nodarbinātības veidi, bet te jau faktiski bijis ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības tiesas lēmums. Un ar šo direktīvu mēs vēlreiz nostiprinām un skaidri pasakām, ka neviens nedrīkst ļaunprātīgi izmantot um, darba elastību. Direktīva arī ievieš skaidrus vienotus noteikumus visās dalībvalstīs. Tas līdz ar to nodrošina vienotas spēles noteikumus. Tas ir ļoti svarīgi, to nedrīkstam aizmirst. Sociālais dumpings nav pieļaujams. piemērot tikai pašu minimālo atbalstu, minimālās tiesības. <coughs> nu, mums ir jāskatās uz nākotni. Mēs redzējām vakardienas šausmīgu katastrofu, bet mums ir jāskatās uz nākotni, jāveido arī Eiropas sociālā nākotne. Paldies! Tālāk komisārs Kunds. Paldies! Priekšsēdē. Godātie deputāti, man ir liels prieks būt kopā ar jums pirms balsojuma par šo direktīvu, kas ir viens no Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlāru galvenajiem elementiem. Vēlos pateikties referentām Kalvē Šambon kungām uh, par to, ka jūs ļoti operatīvi uh, pabeidzāt darbu pie uh, šī likumdošanas aktu projekta un uh, tas nebūtu bijis iespējams uh, bez Eiropas parlamenta padomas un uh, uh referenta um, vēlmi un labo gribu panākt rezultātu. Ierosinātā direktīva ir būtisks panākums sociālajai Eiropai. Uh, ar šo direktīvu 200 miljoniem darba ņēmēju Eiropā tiek nodrošināti pāredzamāki un paredzamāki darba nosacījumi. Mēs liberalizējam Eiropas Savienības darba likumdošanu un pielāgojamies jaunajai darba videi. Kā jūs zinat, arvien lielāks skaits cilvēki, tīpaši e, jaunie cilvēki un sievietes, izmanto netipiskas nodarbinātības formas, un tieši tādēļ mums bija nepieciešams uh, atrast eh, vajadzīgo līdzsvaru, nodrošinot eh, aizsardzību darba ņēmējiem, tajā pat laikā neuzliekot pārāk smagu slogu darba devējiem un nekavējot inovācijas. Ar jaunajām normām mēs pirmkārt varēsim nodrošināt labāku caurskatāmību. Visi darbinieki, eh, darba ņēmēji Eiropas Savienībā saņems informāciju par pamat nodarbinātības nosacījumiem un nodarbinātības termiņu pašā sākumā, tas ir jau pirmajā nedēļā, viņi saņems visaptarošu informāciju par savām tiesībām un pienākumiem, ieskaitot arī informāciju par atlīdzību, darba grafiku, darba līguma termiņu un arī papildus informāciju um, aģentūru darbiniekiem uz uh, pagaidu līgumiem. Uh, šīs normas attieksies arī uz uh, darbiniekiem uh, ar netipisku nodarbinātību un tīpaši īstermiņu darbiniekiem, bet tajā pat laikā mēs neaprobežojamies tikai ar tiesībām uz informāciju, bet šī direktīva piedāvā svarīgas pamattiesības, eh, piemēram, ierobežojumi attiecībā uz pārbaudas laiku, aizliegumu piemērot nepamatotus ekskluzivitātes eh, noteikumus, eh, tāpat arī tiesības zināt, kādās maiņās vai darba grafikos viņi var tikt izmantoti, kā arī pavisam īstermiņa mm, līguma piedāvājums un Obligātā apmācība ir jāsniedz bez maksas, un tas ir jāieskaita darba laikā. Tā kā tas, par ko jūs rīt balsosiet, ir būtisks uzlabojums darba apstākļiem un nosacījumiem visiem ES darba ņēmējiem. Ar šo direktīvu mēs uh, paveram jaunu lapas pusi mūsu darba tiesību jomā, un mēs turpināsim cieši sadarboties ar dalību valstu iestādēm, lai um, tiktu nodrošināta vajadzīgā aizsardzība darbiniekiem, uh, kuri strādā nedrošos uh, apstākļos un uz uh, ļoti īstermiņu darba līgumiem. Paldies! Um, tālāk FEM komitejas vārdā Arēnas konzlūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Šobrīd Eiropā 4 miljoni iedzīvotām pat vairāk. Uh, strādā ar tādiem jocīgiem līgumiem, kuriem ir nodrošināts, piemēram, tikai 8 stundas, un vai arī līgumiem, kam eh, nav pat īsti darbības ilgums uz mēnesi. Un viņiem vispār nav izvēles. Un šādā situācijā vismazāk sargātākās ir sievietes. Un, diemžēl šī tendence tikai pieauga. Un jau arī finanšu krīze 2008. gadā ir uz tā fona tieši veicinājusi nestabilu darbu vietu, kas ir slikti apmaksāts un kas pilnīgi nepastāv nekādas garantijas, nec perspektīva attīstīt savu darbu karjeru. Un te viss ir tikai vērsts uz īstermiņu. Un tas, piemēram, jums neļauj nec iegūt kredītu bankā, nec vispār organizēt savu dzīvi. Šis teksts, ko mēs pieņemam šodien, ir vērsts uz to, lai uzlabotu situāciju, nodrošināt labāku aizsardzību un nodrošināt labāku caurskatāmību un plašāku informāciju par darba līgumiem Eiropā. Bet tomēr jāizsaka nožēla, ka dalībvalstis ir izsnēmušas no um, darba šī priekšlikuma darba līgumus, kuros ir mazāk kā 12 stundas um, mēnesī vai vēl traģiskāk, kur ir runa par šiem nulles stundu darba līgumiem. Tas tur neparādās. Labi, mēs šeit piedām minimālo aizsardzību, kā jūs sacījāt, bet es tomēr būtu gaidījusi, ka dalībvalstis izrādītu labāku gribu un aizsargātu labāk darba ņēmēju intereses, lai viņi tiešām arī atbalstītu Eiropas ideju. Paldies! Paldies! Tagad pārējām pie politisko grupu pārstāvju uzstāšanās no Tautas partijas grupas Ratkes kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Esmu lepns ar mūsu rezultātu. Šis ir rezultāts, kas ir, protams, klasisks kompromiss, kas atspoguļo šeit Eiropas parlamenta dažādos viedokļus. Un reiz arī labs kompromiss, kas tomēr e, nozīmē to, ka katrs, kas um, ir iesaistījies tā virzībā, uh, Uh, nu, saka, jābūt divos, trīs punktos, gribētu varbūt citas lietas un citus akcentus, bet arī reizē atpazīst savas idejas. Un ar lielu balsu vairākumu komisijā mēs jau to atbalstījām, un arī tautas partijas vārdā vēlos arī norādīt trīs lietas, kur gan es, gan arī ēnu referentiem mums bija ļoti svarīgs viedoklis. Pirmkārt, ar šo jauno direktīvu mēs spējam nodrošināt uh, spēcīgāku aizsardzību un nodrošināt lielākas tiesības darbaņēmējiem. Otkārt, uh, Mēs runājam par diemu, diemu, birokrātiju, kas arvien pieaug uzņēmējiem, un mēs tieši vēlamies to mazināt. Un tas, lai būtu tāds skaidrs un pārskatāms, lai tiešām nodrošinātu tādu interesu salāgošanu. Un treškārt, kas mums kā politiskā grupai svarīgi, mums ir izdevies panākt, ka izstrādātā darba ņēmēja definīcija, tā kā to ierosinē sākotnēji komisija, nav iekļauta tekstā, bet gan to nodefinēs katra pati dalībvalsts. Jo vienotā um, definīcija Eiropas mērogā, nu, tas tikai gaidī, pretie gaidītām radītu tieši neskaidrības. Un tad arī skaidri vēlos pateikt, ka Vācija, piemēram, uzlabos darbņēmēju situāciju. Lai gan mums jau arī, protams, jau vēsturiski ļoti spēj, bijuši spēcīgs darbņēmēju taisība, mm, aizsardzība bet mēs redzam, ka Vācijā, tā kā mums ir spēkā šie koplīgumi, tad ne jau visi līdz šim ir bijuši iekļauti šajā aizsardzībā. Šī direktīva nodrošinās minimālu aizsardzību arī visiem citiem. Un, ja mēs redzam, piemēram, sociāldemokrāti un zaļie runā, ka mēs runājam tikai par banku aizsardzību, tad es pateikšu, nu, kur jūs piedalījāties šajā jautājuma skatīšanā? Nu, mums vajadzēja piedalīties aktīvāk. Paldies! Paldies tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā Lopes kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! mēs uh, pieņemām tagad direktīvu par paredzamiem un pārredzamiem darba nosacījumiem, kas ļaus mums aizsargāt vairāk nekā 200 miljonus darba ņēmēju un uzlabosies to cilvēku darba apstākļi, kuri uh, strādā uz netipiskiem nodarbinātības uh, līgumiem. Tas garantēs zināmu drošību, paļāvību. Tas aizsargās arī cilvēkus, uh, kuri daudzās uh, dalību valstī valstīs eh, šodien mm, nevar eh, saņemt vajadzīgo sociālo aizsardzību, piemēram, tā saucamos eh, platformu darbiniekus un ļaunprātīgi tiek izmantoti, piemēram, tā saucamā, saucamie nulles stundu darba līgumi un mm, darba mm, pieprasīšana ļoti īsā termiņā. Uh, Pateicoties eh, Rumānijas eh, prezidentūrai un Eiropas parlamenta pūlēm, eh, mums izdevās sagatavot šo direktīvu, kas ir ļoti svarīga Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlāra kontekstā, jo mēs ne tikai pieņemam likumdošanu, bet mēs iezīmējam ceļu uz sociālu Eiropu, kas eh, aizsargā cilvēkus un kas padara Eiropas Savienības sociālo pīlāru par realitāti, tādējādi redot eh, vajadzīgos noteikumus, eh, nosacījumus un arī budžetu. Kādēļ tas ir svarīgi šodien Eiropai? Tādēļ, ka mums ir jāveido tāda Eiropa, kas ir integrēta, kas uh, var cīnīties pret nevienlīdzību, kas spēj aizsargāt tos, uh, kuri ir cietuši no globalizācijas procesiem, un šis ir vienīgais veids, kā aizsargāt mūsu trauslo Eiropas demokrātiju. Tālāk EKR grupas vārdā Makintājas kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Strādājot Eiropas parlamentā un nodarbinātības komitejā, esmu vienmēr cīnījusies par labāku regulējumu, bet tas, ko apspriežam šodien, nav labāks regulējums. Tā ir sasteigta likumdošana, un mēs esam atteikušies no tā, ko solījām. Mēs ļoti skaidru un nepārprotami paredzējām, lai šī direktīva neatiektos uz pašnodarbinātajiem, kā eh, sociāldemokrātija un eh, tautas partijas eh, grupa varēja atbalstīt grozījumus šajā tekstā, kur cilvēkiem, piemēram, ir jāmaksā par to, ka viņi, piemēram, lido, lai apgūtu prasmes un mākas, kas ir vajadzīgas nodarbinātībai. Piemēram, neat, šī direktīva neatiecas uz policistiem, tiesnešiem, prokuroriem, ierēdņiem, un tas ļauj dalību valstīm uh, lielu daļu uh, šīs uh, darba ņēmēju um, neiekļaut šīs direktīvas darbības jomā. Paldies tālāk. Uh, Lopez Bermeho kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentam par darbu, kas ieguldīts eh, šajā ziņojumā, bet tāpat laikā izsakam nožēlu, ka padome nobloķēja eh, daudzus progresīvus ierosinājumus, kas ļautu aizsargāt darbņēmējus Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments grib nodrošināt labākus darba nosacījumus tiem, kuri ir vismazāk aizsargāti Um, bet um, šis uh, teksts nepiedāvās aizsardzību tiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga. Piemēram, cilvēki, kuri strādā uz uh, līgumiem, kas paredz nodarbinātību mazāk nekā 12 stundas mēnesī. Tas liecina par to, ka liela daļa cilvēku joprojām tiks eh, diskriminēti un viņiem netiks piemēroti pat minimālie nodarbinātības standarti. Līdz ar to mēs palaidām garām iespēju radīt tādu Eiropu, ko cilvēki no mums sagaida attiecībā uz darba tiesību aizsardzību bet jāsaka, ka ņemot vērā uh, padomes un dalību valstu un komisijas nostāju, kas regulāri bloķē Eiropas parlamenta priekšlikumus, Eiropas parlamenta, ko ievēlējuši Eiropas Savienības pilsoņi, liecina par to, ka uh, galēji labējie turpina savu maršu un uh, savu interešu aizsardzību. Paldies, Lambērs kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, līdzīgi kā iepriekšējie runātāji, arī es un mana grupa uzskata, ka tā ir garām palaista iespēja modernizēt um, esošo rakstiskā paziņojuma direktīvu. Protams, mēs atbalstām tādus pasākumus kā labāka informācijas sniegšana, um, darba līguma agrāka iedarbināšana, kompensācija par uh, darbu pēc pieprasījuma, bet mums ir sūdzības par darbaņēmēju definīciju un patiesībā šeit mēs radām visai lielu neskaidrību. Tāpat arī mums ir problēmas akceptēt dalību valstu tiesības attiecināt šo direktīvu uz mazāku darba ņēmēju loku, ne tikai tos izņēmums, kas tika pieminēti, piemēram, ierēģņus, um, glābšanas dienest darbiniekus un tā tālāk. Mēs aicinām dalību valstis investēt labā civildienestā, jo tas ir svarīgs komponents sociālas Eiropas nodrošināšanā. Un es īsti nezinu, kā tas palīdzēs tiem cilvēkiem, kuri strādā daudz, daudzās vairāk labākās darba vietās un uz īstermiņa, ļoti īstermiņa līgumiem. Kā jau tika norādīts, Eiropas Savienības padoma būtu varējusi sekot komisijas ierosinājumam, parlamenta ierosinājumam un izveidot sociāli uh, stingrāku, labāku Eiropu, bet to, ko padoma ar vienu roku deva, ar otru atņēma. Paldies Melāns Konze ENF grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāja caurskatāmi un paredzami darba nosacījumi un darba līgumu stabilitāte, eh, tām ir jābūt neatņēmamām jaunās nodarbinātības formas sastāvdaļām. Un Mums ir jāpielāgojas eh, strauji mainīgajam darba tirgum un tā apstākļiem. Kopš 2014. gada 20% no jaunradītajām darba vietām ir tieši ar šāda veida nodarbinātību. Mums ir jānovērš ļaunprātīga darba nosacījuma izmantošana. Uh, um, darbiniekiem, kuri strādā uz ļoti īsiem termiņu līgumiem un tiem, kuri strādā tās digitālajās platformās, jo ļoti bieži likumdošana atpaliek no sociālās attīstības. Kad šis teksts tika gatavots, tad uh, savas grupas vārdā es iesniedzu vairākus priekšlikumus un grozījumus, kā arī atbalstīju vairākus referentu priekšlikumus. Mū, visi mūsu pilsoņi ir jāaizsargā un jāaizstāv vienādā mērā, neatkarīgi no tā, cik um, nedroši un nepastāvīgi ir viņu um, darba apstākļi. Eiropas Savienības politiķi zin, ka mēs uh, arvien vairāk uh, redzām to, ka nodarbinātība ir um, ļoti ļoti nepastāvīga uh, uz īstermiņa pieprasījumu. Um, Un jāsaka, ka jaunā ekonomikas attīstība ir radījusi šādu situāciju, un mums savukārt ir jādara viss, lai cilvēku dzīvi atvieglotu. Paldies, tālāk Balčokungs, uh, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. 17. gada novembrī tika panākta vienošanās Gēteborgā par Eiropas sociālo tiesību, pilāri to parakstīja valstu vadī un valdību vadītāji, un uh, tika pausti solījumi veidot un stiprināt šo pilāru. Nu, ir īstais laiks, lai mēs sāktu rūpēties uh, arī par darba ņēmēju minimālo tiesību ievērošanu. Daudzi cilvēki darbojas apstākļos, kur viņiem nav skaidra darba laika, netiek ievērotas pilnībā viņu tiesības. Un pašlaik mēs saskaramies arī Ungārijā ar situācijas risināšanas iespējām. Valdība ir vienojusies par likumu, kas nosaka minimālās darba ņēmēju tiesības, kas varbūt ir zināmā pretrunā ar Eiropas sociālo tiesību ietvaru, kurā tiek īpaši uzslikts uz jaunajām un fleksibilajām darba stundām. Paldies, un tagad Kāzas kungs, pusotra minūte. Paldies. Vēlos pateikties uh, referentam par paveikto darbu. Pēdējo gadu laikā Um, darbs ir, uh, darba vide ir mainījusies, un mums ir jāpielāgojas jaunajai sociālajai realitātei. Eiropa ir jāatjaunina un jāmodernizē. Tas ir tikai viens neliels solis, bet tomēr solis pretim taisnīgākai sociālākai Eiropai. Es vēlējos izmantot iespēju pateikties uh, komisārai Tīsanai, arī Žanam Klodam Junkeram, kas uh, ir sadarbojušies eh, ar eh, Eiropas parlamentu, jo īpaši sociālo jautājumu komiteju, kas ir rūpīgi strādājusi, lai padarītu Eiropu sociālāku, kā tā ir šobrīd. Šī ir ļoti svarīga deklarācija. Darba vide kļūst aizvien digitālāka, ir eh, ļoti daudz dažādu veidu jaunu darba līgumu Uh, ir dažādas nodarbinātības formas, īstermiņa līgumi, nulles stundu līgumi un līgumi uz pieprasījumu tagad ir ļoti populāri, plaši izmantoti, un šī direktīva mēģina aptvert jaunos darba līgumu veidus. Ir skaidrs, ka mums ir labāk jāaizstāv darba ņēmēju intereses, labāk jāaizstāv to intereses, kas darbojas digitālajā vidē. Uh, un vēlos vēlreiz teikt paldies visiem, kas ieguldīja šo darbu, sagatavojot šo dokumentu. Paldies, neredzu uz Saimana kungu. Tādā gadījumā vārds Hots kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šī direktīva attiecībā uz eh, individuālajiem darba ņēmējiem ir interesants dosjē. Eh, Pāredzamāku un drošāku darba nosacījumu nodrošināšana iet roku rokā ar pielāgošanos jaunajiem nodarbinātības apstākļiem, un tās ir darba ņēmēju pamattiesības. Um, un mums ir jānodrošina vajadzīgā aizsardzība eh, tiem cilvēkiem, kuri izmanto nestandarta nodarbinātības nolīgumus. Nodarbinātības apstākļi ir tāda neoficiāla uzņēmuma vizītkarte. Un Diemžēl mums eh, vajadzētu meklēt racionālāku risinājumu, nestājoties pretī um, inovācijām un neuzliekot papildus slogus uh, mazajiem vidiem uzņēmumiem un mikro uzņēmumiem. Tālāk, Urtas un kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Par spīti ļoti labi paveiktajam darbam Eiropas parlamentā es apsveicu arī referentu ar uh, rezultātu. Jāatzīst gan, ka uh, labākais iespējamais rezultāts nav sasniegts. Es uzskatu, ka teksta galīgajā versijā varēja tikt paredzētas lielākas iespējas dalību valstīm uh, piešķirt aizsardz, nodrošināt aizsardzību visiem darba ņēmējiem, kuriem ir um, darba līgumi par mazāk ne 12 stundām mēnesī. Un tagad esam panākuši risinājumu, ka ir jābūt rakstiskam līgumam pēc septītās uh, darba dienas. Um, Daudzi cilvēki vēl, strād, vēl joprojām strādā nelikumīgi, bieži vien darba līgumi tiek sagatavoti tikai tad, kad par to painteresējas darba inspekcija. Uh, realitāte ir tāda, ka ļoti daudzi no mūsu līdzpilsoņiem strādā darba vietās pēc nepieciešamās sociālās aizsardzības, tādēļ ir ļoti kaitinoši redzēt padomes negribību par spīti parlamenta protestiem. Paldies, tagad Zarianopulus kungs. Paldies! Šīs direktīvas mērķis ir uh, nodrošināt to, ka darba ņēmēji apzinās savas tiesības. Bet, manuprāt, te jau mēs neaizstāvam darba ņēmējus, bet dodam priekšrocības darba devējiem. Jūs a, sakāt, ka jūs iestājaties a, par elastīgumu tūkstošiem a, darba ņēmēji, piemēram, jūrnieki tiek uh, izslēgti no darbības jomas. Nākamajās vēlēšanās uzskatu, ka darba ņēmējiem nevajadzētu turpināt ticēt sociāldemokrātu partijai, un viņas nevar paļauties arī uz citu partiju nacionālismu. Uh, Cilvēkiem ir jāvēršās pret kapitālismu, pret monopolismu. Aicinu visus atbalstīt tādēļ ko Grieķijas komunistu partiju. Paldies, tagad Kozlovskas kundze. Paldies, priekšsēdētāja, komisārs, godātie deputāti. Vispirms um, esmu priecīga par to, ka komisija ir virzījis uz priekšu šo likumdošanu, kas materializē Eiropas Savienības sociālo pīlāru. Šī likumdošana ir svarīga visiem Eiropas Savienības darbņēmējiem, bet ir īpaši tiem, kuri strādā tā saucamos nestandārta um, līgumos. Un tādēļ ir svarīgi aizsargāt, piemēram, tie cilvēki, kas strādā internetu platformās. Viens ceturdaļu darbinieku Eiropas Savienībā strādā tieši šādās jaunās nodarbinātības formās. Un tie ir darba ņēmējs, kuriem neatiecas patreizējā direktīva par darba nosacījumiem. Tādēļ šī jaunā direktīva ir ļoti svarīga. Un, uh, Tā dod um, darba ņēmējiem papildus tiesības, piemēram, saņemt plašāko, precīzāku informāciju, saņemt to ātrāk. Bez tam šī direktīva uzliek par uh, pienākumu aizsargāt tos darbiniekus, uh, kuri uh, strādā mm, neraksturīgi nodarbinātības līgumos, bet tā, tas neatieksies, šī, šī likumdošana neatieksies uz cilvēkiem, kur strādā mazāk nekā 12 stundas mēnesī. Uh, bet jāsaka, ka mums ir jādomā par uh, elastīgu nodarbinātību un jārunā par, jādomā par minimālās aizsardzības garantēšanu darbņēmējiem. Paldies, Benifei, kungs, vienu minūtu. Grazie, prezidente. Il numero di... Paldies, priekšsādātāji! Eiropas Savienības pilsoņi, kas strādā neskaidru darba līgumu ar neskaidriem darba līkumiem, neskaidros darba apstākļos. Šo cilvēku skaits ir aizvien pieaudzis a, digitālā laikmetā, jo īpaši te runājam par jauniem cilvēkiem, par sievietēm, a, kas a, bieži dara tādas, strādā tādas netipiskas darba stundas, bieži vien ar nulles stundu līgumiem. Es domāju, ka šodienas priekšlikums uzlabos situāciju, būs lielāka caurskatāmība par sliktiem darba apstākļiem, tiks radīti fluidāki nosacījumi 200 eh, miljoniem darba ņēmēju Mana grupa gan turpinās uzstāt par to, ka ir nepieciešama pamata direktīva par cieņpilnu darba vidi visos, visās darba jomās, un mēs aicinam visas Eiropas Savienības dalībvalstis būt principiālas. Mums Eiropas parlamentā izdevās tomēr vienoties pēc trīs gadu ilga darba. Paldies, un tagad Gērikas kungs. Priekšsēdētāji, komisārs kundze Daļai laika darbu galvenokārt strādā sievietes. Pārsvarā tās ir mātes. Jāsaka, tā ir ģimenei naidīga politika. Uh, Uh, ir jāatzīst arī ģimenes, uh, ģimenē veiktais darbs kā nodarbinātība. Uh, ir jādomā par uh, iespējams arī kaut kādu atalgojumu šajā jomā. Eh, ir jācīnās eh, pret eh, īres maksu paaugstināšanos. Un tas ir viens no jautājumiem, kam šajā likumdošanas periodā mums nav izdevies rast risinājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu būt kā piemēram, kā paraugam tam, kā ņemam vērā arī vecāku veikto darbu. Es domāju, tas būs liels uzdevums nākamajā mandātā. Paldies, tagad Šaudravas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas likumdošanai ir jārēģē uz iekšējā tirgu notiekošajām pārmaiņām. Darba tirgus ļoti strauji mainās. Uh, ir aizvien vairāk elastīga laika nodarbinātības uh, gadījumu. Es negribētu šo elastīgo nodarbinātību saukt par uh, nedroša nodarbinātība, tam obligāti jānozīmē, ka darba ņēmēji tiek eksploatēti. Kluži pretēji ir darba ņēmēji, kas dod priekšroku elastīgiem darba nosacījumiem. Protams, ir jānodrošina, ka, šis, ka šī nodarbinātība ir paredzama un droša. Tādēļ es atbalstu šo direktīvu un panākto vienošanos. Paldies referentam un komisārei. Esmu